augstās pārstāvs paziņojumu par kodolu ieroču neizplatīšanas līguma pārskatīšanās konferenci. Dodu vārdu Frederikai Morgerīnī. Paldies! Vispirms vēlos pateikties par iespēju uzstāties šajā diskusijā. Manuprāt, šī pārskata konference kas notiks Ņujorkā no 27. aprīļa līdz 22. maijam, ir ļoti nozīmīgs atbruņošanās pasākums šogad, un es arī to jau oktobrī parlamentā uzklausīšanā sacīju, ka esmu iecerējis strādāt pie šī jautājuma ļoti daudz, un esmu iecerējusi piedalīties konferences atklāšanas sesijā. Tāpat arī uzskatu, ka Eiropas parlamenta loma šajā pasākumā ir ārkārtīgi nozīmīga. Ja nekļūdos, 2010. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nostāju un domāju, ka ārkārtīgi nozīmīgi ir turpināt dialogu par šo jautājumu un norādīt, ka mūsu eiropiešu nostāja ir kopīga, un arī gribu pie viena pateikties par visām tām iespējām, kādas mums ir bijušas, kādā dēļ ir izteicies par attiecīgiem jautājumiem komitējās. Bet tagad runājot par pārskatīšanas konferenci, kā jūs zināt, pastāv dažādi viedokļi pār 2010. gada darbības eh, plāna ieviešanu, un šie viedokļi dažkārt ir grūti samierināmi. Domāju, ka šajā kontekstā svarīgi ir nepazaudēt no redzesloka vairākus reģionālus jautājumus, kuri vēl aizvien ir būtiski pašai konferencei. No vienas puses sarunas, kas notiek ar Irānu, kur Eiropas uh, Savienība ir vidutājs pēc ANO drošības padomas rezolūcijas un kas varētu panākt mierīgu atrisinājumu sarežģītiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi un izdevīgi visiem. Un vēl viens nozīmīgs pasākums, kas ietekmē šo konferenci, ir tas, kā konference par no kodola ieročiem brīvu zonu vidējos austrumos kas vēl nav notikusi, bet gribu jau tagad pateikties par nebeidzamajiem pūleņiem, atbalstot šo pasākumu, un ceru, ka visi mūsu pūliņi novedīs pie tā, ka šāda konferences notiek. Bet atgriežoties pie atbruņošanās pilāra, ir bijušas plašas apspriedes un diskusijas pār katastrofālām humanitārām sekām, jebkādu šādu ieroču pielietošanai, un arī nesen notika plašas starptautiskas diskusijas Vīnē par šo tematu, mēģinot no vieniem saga, pan, ies, panākt iespēju pilnīgai kodolu ieroču aizliekšanai, citiem piedāvājot citus risinājumus, bet šīs diskusijas turpinās. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības dažādajām dalībvalstīm ir atšķirīgas vēstures un atšķirīgi skatījumu uz lietām, bet vēlos arī piebilst, ka nesenajā Londonas konferencē, kurā piedalījās kodolvalstis, tās apstiprināja savu gatavību virzīties uz pasauli bez kodola ieročiem un turpināt strādāt, lai veidot savstarpēju uzticēšanos atklātumu, lai varētu virzīties pa kodola atbruņošanās ceļu. Manuprāt, šī konference, lai gan mēs vēl aizvien veidojam savu formālo nostāju, ka tai vajadzētu pirmkārt sagatavot eh, redzējumu pār šo līgumu, kā jūs zināt, ar dalībvalstīm mēs gatavojam kopīgi mūsu nostāju, un pats, ja situācija ir e, sarežģīta, ir NATO valstis, kodola valstis, neitrālas valstis, tomēr es domāju, ka mēs vienot nostāju panāksim. Es personiski uzskatu, un tā ir arī Eiropas Savienības nostāja, ka kodola ieroču neizplatīšanas līgums ir un paliek stūrakmens pasaules ko, kodola neizplatīšanas režīmam, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs turpmākai kodola enerģijas izmantošanai mierīgiem mērķiem. Kā jūs zināt, mēs atbalstām eh, neizplatīšanas līguma pilnīgu ieviešanu. Un ticu, ka mēs turpināsim veicināt līdzsvarotu, visaptveršošu pieju darbības plānam, kas tika pieņemts 2010. gadā un pārskatīšanas konferencē. Šis darbības plāns ir bijis eh, kā mūsu ceļu kartē uz šo pārskatīšanas konferenci, tāpat arī Mēs aicinām visas parakstītāju valstis īstenot saistības, ko tās uzņēmās 2010. gadā, un strādāt pie tā, lai konferences panāk kopīgu redzējumu, kā šīs saistības ievies dzīvē. Un tagad es gribētu runāt par atsevišķām detaļām Eiropas Savienības nostājā un tās sagatavošanas procesām ņemot vērā to, ka šī nostāja vēl aizvien formāli un oficiāli nav sagatavota. Par atbruņošanos runājot, mums nākas vēlreiz atkārtot to, ka mēs vēlamies panākt kodola atbruņošanos saskaņā ar sesto pantu un uzsveram uh, nepieciešamību pēc konkrēta progresa šajā ziņā, konkrēti samazinot kodola ieroču arsenālu, ņemot vērā jau esošos samazinājumus, uzsvarot to eh, dalību valstu atbildību, kam ir vislielākais arsenāls, un arī aicinām Krievijas federāciju meklēt iespējas samazināt savu kodolu e, bruņojumu gan strateģiskajiem ieročiem, gan citiem. Manuprāt, tas būs visgrūtākais šajā uzdevumā. Mēs apsveicam eh, kodolu valstu notikušās konferences šajā sakarā, taiskaitā uzticības veidošanas, pārbaudas un apspriežu pasākumus. Mēs uzsveram nepieciešamību atjaunot daudzpusējos pūliņus un strādāt daudzpusējā veidā pie šiem pasākumiem. Esošā situācija, manuprāt, ir satraucoša un es pat teiktu nepieņemama, un, manuprāt, ir nepieciešams nekavējoties uzsākt un drīzumā pabeigt sarunas pār uh, kodola atbruņošanos uh, un par kod, uh, atsevišķām kodola sprākstvielām. Manuprāt, ļoti svarīgs jautājums, un arī es personiski esmu pie tā strādājusi, ir visaptverošs kodola ieroču aizliekšanas līgums. Un es turpināšu strādāt, lai uh, tās varētu stāties spēkā. Tā ir prioritāte gan man, gan Eiropas Savienībai. Turpinot strādāt pie šī mērķa, ir jāveic ne tikai diplomātiskas darbības, bet jāiesaistās finansiāli, un mēs esam kopš 2006. gada ieguldījuši organizatoriskos pasākumos, un šajā sakarā gribu pateikties arī Eiropas parlamentam pār pūliņiem, kas pielikt šajā sakarā. Kā jau es sacīju, Es turpinu strādāt pie pūliņiem šajā virzienā un arī tajā, lai valstis pabeigtu ratificēt uh, konkrētās sadaļas. Tāpat starptautiskā sabiedrība saskaras ar izplatīšanas izaicinājumiem, tie ir jārisina izlēmīgi, lai paturētu ticamību sev un lai neizplatīšanas līguma re, režīms būtu spēkā. Mums ir šajā gadījumā mēs neuzklausīsim konkrētus gadījumus, bet, ja tādi būs vajadzīgi, tad es tos pieminēšu vēlāk. Par, tālāk par kodola enerģijas mierīgu izmantošanu mēs apstiprinām savu atbalstu visām līgumā pus, eh, parakstītājām turpināt izmantot kodola enerģiju mierīgiem mērķiem, bez diskriminācijas un saskaņā ar līgumu. Noslēgumā vēlos pieminēt kodoldrošības jautājumu. Domāju, ka kodoldrošības samita process ir ar izšķirīgu nozīmi. Es tam rūpīgi sekoju, ka, pat, kad biju pati parlamenta deputāte un pēc tam ministre. Tāpat ir jāapzinās, kā kodola terorisma draudi paliek augsti. Un ir rūpīgi jānodrošina kodola materiāla drošība turpmākajos gados. Mums ir arī jānorāda atomenerģijas aģentūras eh, vadošā loma šajā ziņā. Ir jānorāda, kā finansējums 40 miljonu apmērā, kodoldrošības fondā arī ir ieguldīti. Un šeit es gribu pateikties parlamentam par atbalstu finansiālā ziņā. Un tagad paldies par uzmanību. Es uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies vicepriekšādātāju Morgarīnī. Un tagad mēs pāriesim pie diskusijas. Mēs uzklausīsim vispirms politisko grupu pārstāvis un vispirms Tautas partijas grupas vārdā deputāts Gālers uz divām minūtēm. Paldies priekšsarētāji augstās pārstāvs kundze. Paldies par jūsu paziņojumu. Es domāju, ar šajā tematā mums ir plaša vienprātība Eiropas parlamentā. Mēs kā Eiropieši šo konferenci ar savu vienāto nostāju arī atbalstam. Šajā tematā mēs kopīgi esam stipri. Es ceru, ka sarunās ar Irānu izdosies panākt vienošanos. Tā kā mēs no visas sirds atbalstam 3 plus 3 grupas centienus, un ja mums izdosies nonākt pie vienošanās ar šo valsti, tad tas kopumā pozitīvi ietekmēs kodolieroču neizplatīšanas procesu. Aizvien vairāk bažas man ir par tādu valsts kā Ziemeļkoreja. Tā ir skaitā kodola testu aizliegums. Šī valsts nepieturas pie tā manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā ziņā uzturēt ciešu kontakts ar Ķīnu, lai šo vīru Phenjanā tomēr ierobežotu. Manuprāt, vienā lietā mēs esam pieredzējuši sliktus uh, notikumu attīstību jo 94. gada Budapeštas vienošanās uh, centrālais punkts bija tas, ka Ukraina atsakās no kodolieročiem, bet pretī saņem no ASV, Lielbritānijas un Krievijas garantijas par savu robežu nemainību. Un tas, kā Krievija tagad uz, uh, uzvedās, nav iedrošinājums kādai valstī atteikties no kodolieročiem. Tieši pretēji dažas valstis sāk domāt, vai drošāk tomēr nebūtu iegādāties kodolieroči, un nu, tas nav mūsu interesēs. Un tāpēc šāda iemesla dēļ mums būtu jācer, ka Krievija atgriezīsies uz ceļa, kas ved uz miera Eiropā. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātu vārdā Anna Gomeša. Nagasaki. E desde que temos o Tratado de Não Proliferação, apesar de dele. Desmit gadiem tika bombardēti Hirošīma un Nagasaki. Šo gadu laikā ir ārkārtīgi pieaudzis kodo, valstu skaits, kā, kur rīcībā ir kodoli ieroči. Mēs ceram, ka šis ar šo līgumu tiks panākta pilnīga atsacīšanās no kodola ieročiem. To jāpatur arī prātā, kā Eiropā pastāv šobrīd konflikts, kuru ir izraisījusi viena no kodola liela valstīm, konkrēti Krievija. Tāpat ir jāņem vērā eh, kara darbība, kas notiek uh, vidējos austrumos Āfrikā. Tomēr kodoli ieroči un to izplatīšana veicina tikai uzplatīšanu. Nedrīkst to pieļaušanu un, un jā. Tas jānorāda arī Izraēlai, Indijai, Ziemeļkorejai, ko, un ir jāveic kontroli no starptautiskās uh, Eh, atomenerģijas atom aģentūras puses. Pēdējo gadu laikā un es tagad neuzskaitīšu, cik konkrēti galviņu ir katras valsts rīcībā, bet šobrīd Indija, Pakistāna, Izraela, Irāna ir tās, kuru rīcībā arī ir kodoli, lielu, kodoli ieroči. Mums ir jāstrādā vairāk ne tikai pie kopīgās nostājas, bet domāju, ka ir arī Eiropas Savienībai jārunā ar tām valstīm, kas ir iesaistītas. Mums ir jāizmanto savas diplomatiskās kapacitātes, lai mēs varētu panākt uh, globālu drošību, kas būtu saistoša un lai tiktu neatgriezeniski eh, samazināts kodola arsenāls. A nome dei conservatori e riformisti, onorevole Giambaschi, per un minuto. Jā, paldies, Džambaska kungs. Уважаеми колеги, уважаема госпожо. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, komisārs kundze. Sākumā vēlos apliecināt, cik lielu iespēju uz mani atstāja jūsu izturība, uz tas, ka esat šeit plenāru sēdē. Veselu dienu praktiski. Paldies par to. Kodolieroču neizplatīšanas līgums ir vienīgais līgums, kurš koncentrēs uz to, lai nepieļautu kodolieroču izplatību, bet mums ir jākoncentrēs arī uz tādiem draugiem, kas nāk no islam valsts kaujiniekiem. Un iedomāsimies, kas notiks, ja šādi ieroči nonāks viņu rokās. Uz to arī vajadzētu koncentrēties šajā konferencē. Jā, šie ieroči apdraud cilvēci, bet ir arī svarīgi nacionālai drošībai, nodrošinot stabilitātu mieru daudzām valstīm. Mums ir jākoncentrējas uz drošības uzlabošanu šādu ieroču krājumiem, un atbruņošanās varētu notikt tikai soli pa solim pakāpeniski. Tikmēr mums ir jāveicina kodola tehnoloģija miermīlīgi izmantošana, un uzskatām, ka tā ir tīrākā tehnoloģija uh, Un Kosloduja esošā atomelektrostacija ir tikai labs piemērs tam. Lezings kundze, goja. Paldies. Kāpēc mēs šodien varam diskutēt tikai par kodolieroču neizplatīšanas konferences, bet nevaram pieņemt rezolūciju? Tā būtu ļoti noderīga bijusi. Kodolieroču neizplatīšanas e, līgums e, bija kā reakcija uz ASV nomestajām atombumbām e, Hirosimā un Nagasaki. Kodolierocis nedrīkst būt militārus uzbrukumu ierocis, bet pat divus desmitgadus pēc augstā kara beigām zeme ir pilna ar kodolieročiem. Konflikts Ukrainā nevar būt kā iemesls eh, neatteikties no kodolieročiem. Mēs zinām, kāda loma ir Eiropas Savienībai, kāda tā varētu būt un kāda tā vēlētos. Skaidrs, ka stingrās līnijas atbalstītāji ir visās eh, konflikta pusēs. Ķīna, Lielbritānija, ASV, Francija un Krievija eh, sagatavoja savulaik kopīgu paziņojumu, stiprinot diplomātiskus risinājumus konfliktiem. Bet daudziem šeit tas neinteresē. Arī presa par to ne, neinformē. Kaut arī šāda konference tieši šādos apstākļos varētu veidot uzticēšanos, stiprinot visu pušu centienus panākt miermīlīgs risinājums. Tas, kas nepieciešams šai pasaulē, ir saprāta balss un atbruņošanās. Kodolieroči gal galā apdraud mūsu visu dzīvības. Sibālijos sekundes tālāk. Tak, herr ordförande och eh, fru komisionär. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze. Es apsveicu to, ka komisija ir gatava rīkoties, un ja es sapratu pareizi, tad uh, Komisārs Kunz, jūs esat gatavi sadarboties ar mums šeit parlamentā, iespējams arī sagatavojot rezolūciju. Un līdzīgi kā Lozings Kunz, mm, šķiet, ka mm, parlaments e, varētu sagatavot šādu rezolūciju. Es gribētu vērsties pie kolēģiem un lūgt atbalstīt kopīgu rezolūciju tām politiskajām grupām, kas to nav izdarījušas. Kā Pellerkungs teica iepriekš. Uh, mēs kopumā piekrītam, tad kādēļ mēs baidamies to pateikt, kādēļ mēs neatbalstam komisiju. Tas ir ļoti svarīgi. No mūsu viedokļa raugoties, ieroču neizplatīšanas līgums ir ļoti svarīgs, un to mēs nedrīkstam vājināt. Un mēs komitejā pagājušā nedēļā organizējām uzklausīšanu, un, kā es saprotu, apstākļi nav izcili. Um, patiesībā šķiet, ka līguma partneri sanāks uz konferenci 15. gadā un paziņos par to, ka rīcības plāns, kas tika apstiprināts 2010. gadā, nav ticis īstenots, tāpat kā citi iepriekšējie plāni. Mēs atrodamies krustcelēs, un mums ir jāatceras, ka drošības situācija ir dramatiski mainījusies gan rietumos, gan austrumos un dienvidos. Mēs zinām, ka pastāv risks, ka kodoli ieroči varētu tikt izmantot, un tādēļ mums ir jānodrošina, lai nākotnē neizveidotos nestabilā pasaulē kodoli ieroču anarhija. Tādēļ gribu aicināt Mogrīnī kundze, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai panāktu progresu konferencē, lai šajā procesā būtu stingri pārliecinoši dalībnieki. Es gribētu vaicāt, kas būtu jādara, lai šo nolīgumu padarītu stingrāku, nevis vājāku. Paldies tālāk FTT grupas vārdā. Hukemkungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies! kopš līguma parakstīšanas par kodolietu neizplatīšanu. Daudz ir darījušas līgumslēdzējas puses, lai likvidētu savus kodola arsenālus. Augstā kara beigas, diemžēl, nemazināja kodola uzbrukuma draudus, un patiesībā situācija ir pasliktinājusies. Nesenie notikumi Austrum Eiropā un tuvējos austrumos ir parādījis, cik ātri drošība var kļūt par nedrošību. Es zinu, ka te ir daži fanātiķi parlamentā, kur gribētu redzēt, lai centralizācija turpinātos arī drošības un aizsardzības jautājumos, bet šajā pasaulē dzīvojot, Brīt nacionālās drošības interesēs ir, lai uh, kodolieroču neizplatīšanas e, politika saglabātos dalībvalstu prerogatīvu. Paldies! Paldies, Frunzulikā kungs lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvs kundze! Vispirms par labo Tas, ka nav panākts uh, progress šajā šī līguma sakarā, ir nepie, liecina par to, ka ir nepieciešams vairāk Eiropas līmeņa koordinācijas. Un mēs redzam, ka ir panāks progress sarunās ar Irānu kopš jaunās valdības izveidošanas. Šķiet, ka fundamentālās atšķirības viedokļos, lai līgumu noslēgtu, ir pārvarētas. Un es gribētu aicināt īstenot apstiprināto rīcības plānu un realizēt pasākumus, kas sakrīt ar starptautiskajām normām. Tas noteikti varētu veicināt sarunu pozitīvu virzību uz priekšu. Un es domāju, ka kodolu valstu apņemšanās samazināt savu kodolu ieroču arsenālu ir vērtējama pozitīvi. Bet tagad par slikto. Gribētu atgādināt Budapeštas memorandu, kas tika pieņemts 1994. gadā. Tā rezultātā Ukraina atteicās no kodolieročiem apmaiņā pret drošības garantijām. Novērojot krīzi Ukrainā, mēs redzam, ka netiek respektēts drošības garantijas, un es gribētu pateikties jums personīgi, Grīnīkons, par pacietību un sadarbību. Paldies, Jurekungs, vienu minūtu lūdzu. Runātā mikrofons. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā uh, mums ir Mm, jācenšas parakstīt kodoliežu neizplatīšanas līgumu, tāpat ir jāpanāk, lai valsts, kas uh, turpina izplatīt šos ieročus, to nevarētu vairāk tālāk darīt. Krievija savā kara doktrīnā ir uh, iekļāvusi ies, kodolu uzbrukumu iespēju pret valstīm, kurām šādu ieroču nav. Ir ļoti svarīgi, lai nākamajā konferencē mēs runātu par to, ka šāda nostāja nav pieļaujama, jo praksē šāda Krievijas doktrīna nozīmē, ka tā var uzbrukt um, kurām no Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka kodola ieroču valstis uh, draud tām valstīm, kurām kodola ieroču arsenāla nav. Un Lai nodrošinātu lielāku drošību, es gribētu aicināt augsto pārstāvi pateikties par šo iniciatīvu, ar ko tā uzstāsies arī konferencē. Paldies, kas taldo kungs vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. NPT, CPDT. Diemžēl daudz Eiropas Savienības pilsoņu nezin, ko nozīmē šie saīsinājumi, pat tie, kas ir saistīti ar starptautisko attiecību jautājumu. Ja paraugāmies uz šiem līkumiem, tad galvenokārt līguma normas pārskāpj tās, kas ir kodola valsts, piecas no tām ir uh, valstis drošības padomē ar veto tiesībām. Neviena no tām nav atteikusies no kodola ieroču izmantošanas savā militārajā doktrīnā. Mūsu apņemšanās realizēt uh, šo atbruņošanās procesu tieši attiecībā uz kodola ieročiem nozīmē to, ka Tas, e, tā ir tikai vienpusēja rīcība. Mēs zinām, kā ģeopolitiskie konflikti notiek uz Ukrainas zemes. Mums vajadzētu apstiprināt tiesiski saistošus instrumentus, un tādēļ es atbalstu domu par parlamentu rezolūciju. Es domāju, ka Maršals salas pavaicājiet tām, cik svarīgi ir totāls aiz aizliegums šāda veida eksperimentiem. Mēs atbalstām viņu aicinājumu uh, respektēt. Anna, paldies tālāk, Kofod kungs, vienu minūtu. Paldies priekšsēdētājiem, paldies viceprezidentei par paziņojumu par kodoču neizplatīšanu. Kodoču neizplatīšanas jautājums nav aktuālākais jautājums presē. Uh, Un daudziem jauniem cilvēkiem tā šķiet eh, pagātnes problēma, un daudz ir aizmirsuši par augstā kara situāciju, bet mēs redzam, ka kodola apdraudējums ir ļoti augsts. Visdraudīgākā ir situācija Ukrainā, kur tiek izmantot Krievijas ieroči, un pastāv draudz, ka austrumi un rietumi atkal nonāks iesaldētā konfliktā. Mums vajadzētu uzstāt uz konfliktu deeskalāciju un kodolieroču neizplatīšanu. Mums vajadzētu atjaunot inspekcijas, lai nodrošinātu, ka patreizējās vienošanās tiek respektētas. Eiropas Savienībai ir jādara viss, ko tā var, lai kodola ieroču neizplatīšanas eh, līgumā uh, Uh, fórums nekļūst uh, par jaunu konfliktu avotu un spriedzējas starp rietumiem un austrumiem nevajadzētu mm, būt šķērslim, lai vienotos par kodolu ieroču uh, arsenāla samazināšanu. Paldies, tālāk Balčitis kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. <coughs> Klausimas ir jau. Augstās pārstāvs kundze. Saulėje. Todėl realiai žvelgiant į būsimą. Kodolieroču jautājums ir ļoti sarežģīts. Runājot par pārskatīšanas konferenci, jau tagad ir skaidrs, ka vienkārša risinājuma nav. Runājot par sarunām ar Izrānu, tās nebūs viegli. Arī Ziemeļkoreja ir neparedzama. Un šobrīd mēs nonākam jaunā etapā. Es šeit domāju Ukrainas konfliktu un Krievijas nostāju. Neizplatīšanas līgums tika sagatavots augstā kara gados. Tas deva iespēju saglabāt stabilitāti, un mēs ceram, ka šobrīd Mūsu pūliņi, lai garantētu stabilitātu, arī nesīs augļus. Paldies! Nākošais runātājs Benī Fejus vienu minūti. Paldies priekšsēdētā, darbie kolēģi, augstās pārstāvis kundze. Ļoti žēl, kā parlaments nav paredzējis rezolūciju Eh, šogad sagatavot, eh, kā, eh, atšķirībā no tā, kā tas bija iepriekšējās redzēs 2005. un 2010. gadā saistībā ar šo pārskatīšanas konferenci. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ņemot vērā Ukrainas krīzi, gan sarunas ar Irānu, un domāju, ka augstā pārstāve būtu varējis saņemt daudz vairāk oficiālu politisku atbalstu no parlamenta. Šeit nav runa tikai par ilgtermiņu pasākumu šajā reizē bet neizplatīšanas eh, līgums ir ar ietekmi uz Eiropas Savienības ārējo darbību. Mums ir jādomā arī pār citiem veidiem, kā izkļūt no pārsteizējās situācijas. Mums ir arī jāpaturprātā pagājušā decembra vīnes konference, kurā piedalījās 44 valstis, un tā varētu būt iespēja, lai atgrieztos pie sarunām. Paldies, Venifeji eh, eh, kungs! Mēs pāriesim pie brīvā mikrofona. Vispirms kolēģis Volpo. Ne ha, ne ha facoltà. <laughs> Sorry, I thought you said Mr. Ward. It's Mrs. Ward. Um, I'm working very... Vārds Gonze. Es ļoti cieši strādāju ar uh, sabiedriskajām organizācijām, un tādēļ es gribētu, lai jūs ņemtu vērā NVO pieaugošās bažas un uh, Uh, nekodola valstu um, bāžas par to, uh, ka cilvēci un planētas pastāvēšanu var apdraudēt kodola ieroču. Kopā ar politiskiem pārstāvjiem no vairāk nekā 160 valstīm es piedalījos Vīnas konferencē, ko organizēja Austrijas valdība, lai apspriest humanitārās sekas kodolieroču izmantošanas gadījumā. Tam, sek, tam Pirms tam notika vienlīdz svarīgs pilsoniskās sabiedrības fórums, kur mm, bija pārstāvētas NVO un sabiedriskās organizācijas, un mums vajadzētu ņemt vērā šo grupu viedokli. Paldies! Paldies! Tālāk Jakoviča kungs vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies! Es piekrītu tiem kolēģiem un kolēģiem, kas šodien atkārtoti runāja par to, ka mums ir nepieciešama rezolūcija. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments šajā jautājumā ir pierādījis, ka mums ir vienots viedoklis, ka mēs apzināmies kodolieroču draudus, ne jau tikai tāpēc, ka mēs uh, uzskatām, ka kāda valsts varētu izmantot šos ieročus pret demokrātiju un pret visu to, ko mēs pārstāvam, bet gan tādēļ, ka tas apdraudētu visu pasauli. Un tāpēc es vēlos uzsvērt, ka mums ir nepieciešama rezolūcija, tīpaši dzirdot šos principus, uz kuriem atsaucās arī Mogherīnī kundze. Šeit runa arī par kodolieroču krājumiem, ne, nedrošību Viena lieta mums tomēr eh, vajadzētu panākt eh, kodolieroču testu līgumu. Punto prego. Pereiras kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kodola atbruņošana startautiskā līmenī ir vitāli svarīga. Tā ir jāstiprina un eh, neizplatīšanas līgums jāpanāk tā ratificēšana no visu valstu puses. Tāpat ir jāpanāk eh, atbrīvošanās no kodola ieročiem vispār un to iznīcināšana. ir jāpanāk tas, kā valstis, vai tās būtu Āzijā, Eiropā, citur atbrīvoties, atbrīvojas no sava kodola arsenāla. Doktrīna, ko ir pārskatījusi Obama, šobrīd apdraud mieru pasaulē Izraēlas rīcībā ir kodolieroči, bet tā nav parakstījusi, neratificējusi no eh, šo līgumu. Lielākās politiskās grupas, sociālisti, tautas partija, nav devušas iespēju diskutēt šo jautājumu parlamentā. Paldies! Mēs beidzam debates uh, par šo jautājumu un dosim. Nē, vēl dodam vārdu pēdējiem runātājiem uz vienu minūti, Korbāvu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Man jau likās, ka jūs mani esat aizmirsis. TNP pārskatīšana. Tā notiks Ņujorkā šogad. Pirms nu jau 70 gadus mēs pasaulē runājam pār kodolu ieročiem. Kodoli ieroči vienmēr ir tikuši uzskatīti par kaut ko ļoti nozīmīgu, un vairākas uh, valstis ir turpinājušo sacensību pēc prasmēm, zināšanām, uh, bet mēs runājam par drošību kodolziņā, bet drošību no kā? Kodoli ieročiem ir vienkārši jāpazūd no planētas. Tas ir draudz cilvēcei. Bet eh, Eiropas Savienībai kā tādai nav nekādu diplomātisku pilnvaru. Bruņošanās turpinās un mēs Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu ar vienu piezīmi, ko izteica viens no pēdējiem runātājiem, kas bija nepārprotam un tieši. Tas ir, mums ir jāaizsargā šis kodolražu neizplatīšanas līgums un ir jāpanāk, lai uh, tas tiktu universāli pielietots uh, un īstenots, un mums tas ir jārespektē gan formāli, gan pēc būtības. Tas tātad ir pats galvenais vēstījums, ar ko Eiropas Savienība uzstāsies šajā konferencē. Daži runāja par šo paudžu atšķirības jautājumu, bet es domāju, ka lielai daļai Eiropas iedzīvotāji šķiet pašsaprotami, ka mums par šo jautājumu pat nebūtu jādiskutē. Tomēr es domāju, ka mums vēl ir daudz darāmā pasaulē kopumā, lai pie šādas situācijas nonāktu. Mums vēl ir daudz jādara neizplatīšanas jomā. Sarunas par Irānas kodolprogrammu noteikti ietekmēs konferenci kopumā, bet es ļoti ceru, ka notikumi attīstīsies pozitīvi līdz konferencei un var vēlreiz apliecināt, ka es personīgi darīšu visu, lai sarunas beigtos ar pozitīvu iznākumu. Es domāju, ka tā ir pozitīva iespēja, jo mēs runājam par atbruņošanos, bet arī neizplatīšanas. Eh, šis pīlārs ir vienlīdz svarīgs. Un man šķiet, ka tie viens otru papildina un pastiprina. Tieši tādēļ mēs strādājam pie visiem trim pīlāriem kopā. Gribētu pieminēt divas lietas, ko gribētu pasvītrot šīs debatas sakarā. Protams, rezolūcijas jautājums ir jūsu ziņā, bet es šīs debatas uzskatu kā iedrošinājumu komisijai, un es gribētu uzturēt šo kanālu atvērtu, uh, gan caur komitejām, parlamentu komitejām, gatavojoties konferencē, pirmkārt jau arī tādēļ, ka Eiropas parlamentam ir ko teikt. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī, lai mēs uzturētu kontaktus ar nevalstiskajām organizācijām, ar sabiedriskajām kustībām, dalību valstu parlamentiem. Es patiešām uzskatu, ka šī ir viena no lietām, kas ietekmē mūsu drošību, mūsu pilsoņu drošību. Bieži rodas tādas eh, viltotas ilūzijas, ka neizplatīšanas līgums ir vairāk par eh, tādu pasaules naivo personu labo gribu, bet šis jautājums patiesībā ir mūsu drošības jautājums. Mēs beidzot pēdējais. Tieši tādēļ, ka pastāv apdraudējumi mūsu drošībai un spriedz arvien palielinās pasaulē, tieši tādēļ mums ir jāstrādā pie šī jautājuma par kodolieroču neizplatīšanas līguma e, īstenošanu, par atbruņošanos, par visiem tiem pasākumiem, kas uzsākti pēdējās desmitgadēs. Daži pieminēja Obamas doktrīnu, kur viņa uzruna Prāgā bija ar tādu lielu ietekmi un pēc tam izrietošām sakām, bet patreizējā situācija ir mainījusies un mums vajadzētu atcerēties, ka mēs strādājam, lai palielinātu mūsu drošību, nevis lai no tās atteiktos. Un gribu vēlreiz personiski apliecināt savu gatavību darīt visu, lai Eiropas Savienības balss būtu ne tikai vienota, bet arī spēcīgi izskanāt Ņujorkas konferencē. Paldies! Paldies Mogherīnī kundzei! Un šis bija visai garš maratons jums, Mogherīnī kundze, šajā pēcpusdienā. Debates bija visai civilizētas, bet izskanēja varbūt daži arī tādi nepatīkami vārdi, un mēs eh,